Atsākam darbu. Nākamais darba kārtības punkts ir vairāku ziņojumu iz, izklāsts. Pirmais ziņojums ir Eiropas aizsardzības savienība, vārds referentam Paitkungam - četras minūtes.